pieņemta. Rakstiskais paziņojums 2015. gada 61. rakstiskais paziņojums par nepārdotu, bet vēl uh, pārtikā patērējumu pārtikas produktu nodošanu labdarībai. To ir iesniedzis Hjubajē un vēl 29 deputāti. Un e, šis paziņojums ir savācis 388 parakstus. Līdz ar to to ir parakstījis vairākums Eiropas parlamenta deputātu saskaņā ar reglamenta 136. pantu. Šis e, paziņojums kopā ar šīs dienas e, sanāksmes protokolu tiks parakstīts un nodots adresātiem.